Good. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Dargie kolēģi. Ich begrüße alle ganz herzlich. Labdien. Mēs tagad varam sākt komitejas sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana. Ņemot vērā to, ka mums ir jāpārunā ļoti daudz tematu koordinatoru sēdē, es piedāvātu sekojošus grozījumus darba kārtībā. 5, 6 un 7 punktu piedāvātu pārlikt 5 un 7 punktu uz tuvāko sēdi un 6 punktu rītdien pirms balsošanas, jo tur ir jārunā par subsidiaritāti un proporcionalitāti. Tātad 5. 7. uz kādu citu sēdi un 6. jau uz rītdienu. Un rīt pē, priekšpusdienā sastais būs pirmais darba kārtības punkts. Un tad varēsim sākt koordinatoru sēdi jau 16.30 lai mums būtu vairāk laika apspriesties savā starpā. Vai jums visiem tas ir paprātam, lūdzu? Prei conoscere la, la motivazione di... Paldies. Bet kādēļ jūs to uh, gribējāt darīt? Es gribētu kaut kādu pamatojumu. Jā, ja, geschätzte Kollegen, ich möchte... Dārgie kolēģi, uh, Es atbalstītu priekšsēdētāja piedāvājumu, jo iepriekšējās divās e, sēdēs mūsu komitejai nebija tā labākā slava, e, jāņem vērā arī balsojumu, tas bija visai neizdevīgs un bija, protams, tāds politisks uh, konkurences eh, spēku samērs ir labs demokrātijai, bet tad bija kolēģi, kas vēlējās šo jautājumu nodot atpakaļ komitejā, bet pēdējo desmit gadu laikā mums jau bija iegājies visu apspriest eh, komitejā un uh, jautājums, eh, kas baudīja divu trešdaļu parlamentāriešu atbalstu, pēc tam tika izsvītrots no darba kārtības. Mums patiešām ir jāsaprot, kā mēs šeit strādājam, un eh, domāju, ka koordinatoru sēdē mums par to noteikti vajadzētu apspriesties. Tādēļ es priekšsēdētāju piedāvājumu atbalstīt. Lieliski, saka priekšsēdētājs. Eh, lūdzu, Šērs kundze, Helmuts Šolca nav tagad klāt bet viņš ir uh, mūsu grupas koordinators un Energo Savienības uh, referents. Viņš tūlīt tūlīt atgriezīsies, bet tagad viņš nevar izteikties. Es gribēju tikai to pieminēt. Gut, wenn es da keine. Ja citi kolēģi nevar, nevēlas tagad runāt, tad mēs mainīsim darba kārtību, kā pieminēju. Uh, Piektais un septītais tiek eh, pārcelt uz iespējamo tuvāko sēdi, un sesto vēl apspriedīsim. Un ar šākas kundzi mēs vienosimies par jaunu datumu. Sastais darba kārtības punkts rīt tiks apsprieks deviņos, eh, jo mums pēc tam par to vēl ir jābalso. Un koordinatoru sēde šodien sāksies puspiecos 16.30. Esam pieņēmuši darba kārtību. Nākamais darba kārtības punkts numur divi protokola apstiprināšanas sanāksmē, kas notika. Jā, Janek. Euh, Monsieur Président. Priekšsādātāji, es vēlējos noskaidrot, vai darba kārtībā būtu iespējams eh, iekļaut eh, citu darba kārtības punktu eh, darba kārtībā kā pēdējo. Man vienkārši būtu jautājums, vai nevarētu pārcelt uz kādu nākamo darba kārtību, uz kādu citu darba kārtību citu sanāksmi septīto punktu. Labi, Nu, tad mums būs arī vairāk laika, ko veltīt energos savienībai. Tad to mēs varam eh, kā 20. punktu iekļaut darba kārtībā. Vai visiem tas ir paprātam, ja? Par 6. un 7. māja sēžu protokolu. Ja tas eh, kolēģiem neizraisīs nekādas pretenzijas, tad eh, tas tiks pieņemts šīs sēdes beigās. Trešais - sanāksmes vadītāja paziņojumi. Šo sēdi varat skatīties internetā, tai var sekot, lūdzu ņemiet to vērā, kad uzstāsieties. Daudzi skatītāji daudzās valstīs uz mūsu zemeslodes sekos tam, ko jūs teiksiet. Un, ja jūs vēlaties vēl kāds papildu dokumentu, tad eh, varat griezties eh, sekretariātā. Šodien mēs eh, organizējam uzklausīšanu. Būs arī du, duāla izmantojuma preču uzklausīšana. Tā būs citā datumā. Un esat dzirdējuši, ka sarunas starp ES un Japānu turpinās. Tur varētu būt arī nu, tāda jauna dzīvība ienākusi šajās uh, sarunās. Bija arī ES Japānas samits un viss liecina par to, ka gada beigās varēs pieņemt nolīgumu starp ES un Japānu. 18. un 19. datumā eh, mūsu komitejas delegācija dosies uz Milānu, lai apspriestos par pārtiks produktu nekaitīgumu un ilgtspēju globālās tirzniecības ietvaros. Tāpat mēs, protams, nu, mūsu kolēģi, kas eh, šo, šajā delegācijā dosies uz Milānu, dosies arī uz Expo un. Jūs arī noteikti dzirdējāt par šo uh, nolīgumu ar ASV un piekdien kongress pieņēma TPA ar 219 pret 211 balsīm, bet runājot par pielāgošanas fondu darba ņēmējiem, kas ņemot vērā tirzniecības nolīgums varētu ciest, Tas netika pieņemts, 126 balsis bija par un 302 pret. Iespējams, ka šonedēļ par to vēlreiz tiks diskutēts. Un mums ir jāsaprot, ka tad uh, komerca, ASV komerca palāta pieņems uh, šos dokumentus un parlaments protams, arī daudz uh, apspriež tieši šos uh, tirzniecības nolīgumus. Äh, vereinbart worden, dass die Europäische Union jetzt ein ähm, vertieftes Handelsabkommen un tiek runāts arī par uh, tiešniecības nolīgumu ar Tunisiju. Bija jau konkrēti projekti pirms tam, un sarunas, sarunu oficiālais datums vēl tiks noteikts. Tālāk runājot par tās augtajām zaļajām precēm, PTO ietvarā no 4. līdz 8. maijam Ženēvā bija diskusijas par attiecīgo produktu sarakstu, un diskusijas turpināsies šonedēļ no 15. līdz 19. jūnijam. Noslēgumā vēlējos teikt, ir trīspusējās sarunas par padziļinātu partnerības un uh, tirzniecības nolīgumu starp ES, uh, eh, Ukrainu un Krieviju, lai tās pretenzijas, ko Krievija pauda pret šo partnerības nolīgumu, varētu kaut kādā veidā izkliedēt. Un mm, Jāsaka, ka sarunas bija ļoti konstruktīvas un daudzās jomās tika piedāvāti e, tādi praktiski risinājumi, un es uzskatu, gada 1. janvārī to e, varētu pieņemt, bet 3. jūnijā Krievija piedāvāja jaunu dokumentu, tādu trīs, pieprasot trīs sapušu nolīgumu daudzās jomās. Līdz ar to tirzniecības un lauksaimniecības nolīgums ar Ukrainu tiktu tā kā pārklāts, un daudzās jomās šeit ir arī tādi ļoti pretrunīgi aspekti. Komisija šo eh, priekšlikumu ir noraidījusi sevišķi tādēļ, ka Krievija pieprasīja, lai būtu saistošs raksturs šim partneru attiecību nolīgumam, kas būtu trīspusējs. Domāju, ka komisijas reakcija bija atbilstoša. Protams, mums par to vēl būs jādiskutē, bet es uzskatu, ka nedrīkst pieļaut to, ka tīsniecības un partnerību nolīgums eh, būtu saistošs, juridiski saistošs, eh, un eh, šāda saistība ievērošana varētu pieprasīt viena no trim sarunas vedošajām pusēm. Tie bija mani paziņojumi. Skatos, ka kolēģi nevēlas neko komentēt. Ceturtais darba kārtības punkts. Mēs vēlamies runāt par uh, eksporta kredītiem un oficiāli uh, garantētiem kredītiem dalību valstīs. Būsiet dzirdējuši, tas ir ļoti svarīgs tirzniecības politikas instruments, lai pavērtu jaunas uzņēmēju darbības iespējas protams, ir jāievēro ekoloģijas standarti, ilgtspējīga attīstība, cilvēktiesības, kā tas ir minēts ESO vadlīnijās. Katru gadu mēs saņemam ziņojums par šo eksporta kredītu schēmu dalību valstīs, par to norisinās konsultācijas. Un, lai par šo jautājumu varētu tā labi diskutēt, to visu pamatīgi iztežzāt, esam uzaicinājuši vairākus ekspertus, un šajā apaļā galdā varēsiet ar viņiem diskutēt. Un es lūgtu tagad kolēģiem, ekspertiem runāt neilgāk par deviņām minūtēm, lai mums būtu vairāk laika arī diskusijām. Sākumā došu vārdu Davidam Draisdeilam. Viņš ESO vada kredīta eksporta nodaļu Drāzdēlkungs, jums vārds. Thank you very much. And, uh... Liels paldies, man ir liels prieks uh, šodien būt jūsu vidū. Es sniegšu pārskatu par eksperta kredīta darbu, kādu veicam ESAU. ESAU ir bijis starptautisks fórums eksporta kredītiem vairāk kā 50 gadus. Uh, it's the it's not forwarding. Well, I'll just uh, oh, there we go. Um, back in 19. Tātad 1963. gadā tika izveidota Tirzniecības komitejas apakšgrupa, ko sauca par darba grupu eksporta kredītiem un kredīt garantijām, un uh, Šī grupa regulāri tiekas SAO, lai runātu par eksporta kredītu politikas tematiem un apmainās viedokļiem par politikas konsekvenci, par noteikumu izstrādāšanu, par locekļu darbības uzraudzību, kā arī pārredzamības uzraudzīšanu. Un šobrīd SAO locekļi mm, visi piedalās šajā grupā, izņemot Čīles un Islandes. Uh, pārstāvjus, un te ir četras plaši darba eh, lauki - informācijas apmaiņā, transakcijas, tad ir diskusijas par iespējamiem vides un sociālās ietekmes novērtējumiem saistībā ar oficiāli atbalstītiem eksporta kredītiem, tad ir SAO rekomendācijas par eh, pretkorupcijas un eh, kukuļdošanas mm, gadījumiem, un uh, kad notiek šīs eksporta transakcijas, tad tiek ņemti vērā arī pūliņi, lai cīnītos pret uh, kukuļu došanu. Un tāpat mēs arī uh, aptveram jautājumus par ilgspējīgiem aizdevumiem. Te tā tad doma ir parūpēties par to, ka nenotiek mm, šīs valstis, uh, neņem uh, kredītus, kurus tās nevarētu atmaksāt. Runājot par cauradzamību, um, mums ir jaunas kredīta programmas, uh, proti notiek kartēšana, un mēs sekojam līdzi programmām, kādas ir visiem. Līdz ar to visi ir lietas kursā par citu uh, valstu programmām. Tā ir ļoti laba izdevība saprast vienam otru, paraudzīties, kas darbojas praksē un kas nē. Tāpat notiek informācijas apmaiņa par pastāvošiem politikas jautājumiem, un pēc apņemšanās visas transakcijas tiek ziņotas, līdz ar to varam tās uzraudzīt, un te ir runa gan par eksporta kredītiem, gan par tirzniecības saistītu atbalstu. Un šādi mēs varam ļoti plašā mērā apmainīties ar informāciju arī ar e, dalību valstīm, kurām ir eksporta kredītu programmas, bet kuras nav mūsu organizācijas locekļi. Un e, gandrīz e, jau 20 gadi kopš sāk, pagājuši kopš sākām pārunas par kopīgas pieejas izstrādi, ka visas uh, valstis piemērotu vides dimensiju savās darbībās. Un pirmā vienošanās bija 2003. gadā, pēc tam 2007. gadā notika pārskatīšana un arī 2012. gadā. Un pagājušā nedēļā mums bija diskusijas par ziņošanu valdei par mm, to, kā turpināt stiprināt kopīgo pieeju tieši attiecībā uz vidas dimensiju. Nu, tad pavisam īsi pieskaršos tam, ko mēs tieši darām vidas jomā, ka dalību valstīm ir jāklasificē projekti, jo īpaši, kas attiec uz sensitīvām jomām, no, izveidojot eh, vides un vides eh, novērtējumu, tur ir jāievēro mm, vides standarti, kā arī starptautiskie standarti. IFC, Pasaules bankas eh, Mm, saglabāšanas standarti, un kā arī ES vides politikas nostādnes un informēšanas mm, pasākumi gan eksante, gan ekspost ļauj uzraudzīt šo vienošanos piemērošanu praksēm. mums ir vienošanās par cīņu pret mm, kukuļdošanu, un tās ir ieteikums, kurā notiek apņemšanās, ka netiks ņemti kukuļi un dalība valstis var pār, pārbaudīt, vai eksportētājs ir iekļauts sārakstā šajos galvenajos IFIS. Un tāpat arī ir ir iespējas iegūt informāciju par maksātajām nodavām un tam līdzīgiem gadījumiem, tādējādi cenšoties novērst šādus kukuļu eh, gadījumus. Un galvenokārt eh, ir šīs piemērotās rūpības pasākums, un tātad, ja ir kādi pierādījumi, tad ir jāziņo tiesību sargājušām iestādēm, kuras tad var tālāk risināt šo gadījumu. Un tāpat mums ir principi un vadlīnijas par ilgspējīgiem aizdevumiem mm, zema ienākumu valstīm. Tas ir Pasaules banka, SVF, kas piemēro šos pasākumus. Un notiek pārliecināšanās par to, ka valstīs nav um, nefinansējami parādu līmeņi. Vēl viena vienošanās ir eh, vienošanās par ilgspējīgiem eksporta kredītiem, un tas ir atsevišķs nolīgums vienošanās, kas sākās 1978. Eh, gadā, un ECG valstis to izveidoja, kad bija pirmā vienošanās par noteikumu kopumu par to, kas būtu vislabvēlīgākais finansējums eksperta Eksporta finansējumam bija tik deviņi uh, dalībnieki, un es piedalās visu dalību valstu vārdā, jo te ir jautājums par finansēšanas noteikumiem. Mums ir atsevišķa pieeja sektoriem tieši saistībā ar gaisa kuģiem, kur Brazīlija arī ir, ir dalībnieks, kur arī šie kredīti šajā jomā, un Turcija ir šīs grupas novērotājs. Abas valstis ir SAO loceklis. Un tad, tiek, tad ir šī džentlmeņa vienošanās, džentlmeņa agreement, jeb maigais likums, izņemot ES juridisko sistēmu. Mums ir tehniski eksperti, kas tiekās pat vēl biežāk, un galvenais mm, nodoms ir izveidot vienlīdzīgus noteikumus saistībā ar tirzniecības saistīto atbalstu. Mēs nevēlamies tā, lai valdības eh, konkurētu par subsīdijām, bet eh, mēs vēlētos mm, tā, lai konkurence balstītos uz cenām un kvalitāti šīm eksporta precēm, nevis eh, konkurence par valdību finansējumu. Un tad ir arī jautājums par cauradzamību, par ilgspējīgu cauradzamību procesiem, kas ļauj mums pārliecināties par to, ka ja ir kādas eh, potenciāls problēmas eh, transakcijās, ka ir iespējams tās labot pirms notiek transakcija. Un uh, Nu, ir arī šie minimālie uh, maksājumu procenti noteikti, tāpat arī noteikums par minimālo riska prēmiju ir mm, vienlīdzīgu atbalstu, tāpat ir uh, dažādas sektoriālās jomas kuģi, uh, kodola spēkstacijas un tā tālāk, un ir arī dažādi pasākumi kas e, nodrošina drošību gadījumos, ja attiecīgie noteikumi tiek ievēroti, un tas ir ļoti elastīgs instruments. Mēs pastāvīgi pārskatām nosacījumus un raugāmies, lai tie efektīvi darbotos. Darbības joma būtu vairāk kā divi gadi, un e, vēl arī neskar militāros produktus un lauksaimniecības produktus. Un kā jau minēju, tad tas ir elastīgs, caurredzams instruments un līdz ar to ir minimāls konflikts situācijas, jo ir šī pārredzamība un iespēja atrisināt jebkurus strīdus situācijas. Un visbeidzot, uh, mēs eh, nodrošinam cauradzamību kā pamat jautājumu. Ja kādam ir kādi jautājumi par darījumu, jeb transakciju, var uzdot jautājumus, lai nodrošinātu vismaz vienādus spēles noteikumus vai tos atrisinātus. Un ir spēcīga politiska apņemšanās, lai to piemērotu. Un ir stingra apņemšanās no ES, varbūt netik stingra no citām valstīm. Un eh, tā tiek uh, Un tas arī tad būtu viss no manas puses. Paldies! Paldies par šo visatverošo pārskatu. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam Antonio Trikariko, kas eh, strādā Itālijas eh, NVO un runās šodien ECA Watch vārdām. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Kā jau jūs teicāt, es runāju ECA Watch vārdā, kas ir starptautiska sabiedriskā organizācija, kas uh, darbos ar dažādiem jautājumiem, to starp uh, darba tiesības uh, un jautājumu, kas saistīti ar cīņu ar korupciju. Mēs esam ļoti priecīgi par šī jautājuma iekļaušanu Inta darba kārtībā, un mēs uzskatām, ka Līdz šim paveiktais ir bijis ļoti liels solis uz priekšu, lai uzlabotu šo pārskatu atbildību Eiropas Savienības līmenī, bet uh, praksē ļoti bieži šīs teorētiskās idejas ir grūti īstenot. Ļoti bieži varam redzēt uh, politisko nekonsekvenci kā piemēram Eiropas Savienības uh, mērķi klimata aizsardzības uh, ziņā ļoti bieži nesaskan ar ECA. Es gribētu uh, nedaudz pievērsties 2011. gada regulas pielikumā esošajiem principiem. Uh, Pirmkārt jau caurskatāmība. Šajā jaukā, caurs, šajā sakarā caurskatāmības jautājums ir ļoti dažāds uh, visās Eiropas Savienības valstīs. Ir ļoti bieži uh, informācija, kurai ir um, ierobežota pieejamība un uh, Tas bieži vien ir pretrunā ar uh, SAO vispārējo pieeju. Piemēram, Suecas kanāla paplašināšanas projekti um, liecināja par to, ka šī caurskatāmība nevienmēr tiek uh, nodrošināta arī no vidas viedokļa. Un tātad pirmkārt, uh, šī caurskatāmība būtu jāharmonizē visos uh, līmeņos. Un uh, Tam jānāk no dalībvalstīm uz eh, parlamentu, un parlamentam jābūt sasaistītam ar komisiju šajā savskatāmības nodrošināšanas eh, procesā. Nākamais punkts par iespējamām saistībām. Ir skaidrs, ka dalībvalstis eh, nodrošina šīs saistības dažādos formātos un ļoti bieži uh, Situācija ir krasi atšķirīga. Piemēram, apvienotajā karalistē situācija ir ļoti specifiska, jo tur ir īpaši instrumenti, piemēram, GEFCO, JEFCO, un šī e, situācija ir ļoti specifiska tādā ziņā, ka tas uh, ir atsevišķi izņēmums un tomēr tam ir uh, ļoti liela nozīme valsts līmenī. Un uh, padomas darba grupā drīz būs jāpanāk kopēja vienošanās šajā jautājumā, tā ka, zinām, virzība ir prognozējama. Kā nesen liecināja pētījumi eh, š, reāli praksē ļoti bieži ir eh, nesaskaņas ar 2011. Eh, gada regulas principiem. Tātad praksē joprojām nav iespējams nodrošināt šo principu īstenošanu. Ņemot vērā šos uh, instrumentus, kas ir ārkārtīgi komplicēti, pārskatāmība ir ļoti vāja gan parlamenta līmenī, gan Eiropas e, komisijas līmenī. Līdz ar to nav iespējams e, sasaistīt Eiropas Savienības e, pozīciju ar globālo pozīciju, lai uzlabotu efektivitāti šiem tiesību aktiem un to īstenošanai. Un tā tad eh, visbeidzot eh, runājot eh, par Eiropas komisijas pieprasījumu dalībvalstīs, dalībvalstīs nodrošināt nepieciešamo informāciju, jāteica, ka SAO pieeja nevienmēr atbilst Eiropas Savienības standartiem, nevienmēr tiek iekļaut citi vissvarīgākie jautājumi, piemēram, cilvēktiesības, taču jāatzīst, ka Eiropas komisija nav varējusi pietiekami iesaistīties izstrādes procesā, līdz ar to mums ir pienākums lūgt ciešāku iesaistīšanos un Eiropas ārējā dienesta iesaistīšanos, lai nodrošinātu šo principu atspoguļošanos um, tiesību aktos uh, pirms nākamā ikgadējā ziņojuma mēs uh, saprotam, ka vēl ir daudz darāmā un darbs uh, notiek. Process virzās uz priekšu, taču es domāju, ku, es domāju, ka darba grupa, kas tiksies Rīgā, vairāk koncentrēsies uz vidas jautājumiem un jautājumiem, kas ir saistīti ar ogļu ieguvi un enerģētikas jautājumiem, kas ar to ir saistīti. Līdz ar to jāatzīst, ka Hinta komitejā skatītie jautājumi par deleģētajiem aktiem un to piešķiršanu komisijai um, būtu jāskata tā, ka mēs eh, tiešām aicinātu uh, jūs paust vēlmi pēc eh, aktīvas iesaistīšanās. Paldies! Paldies! Nākamais eksperts ir Junkera kungs, doktors Igo Junkers. Ingo Junkers, kas ir Euler Hermes AG pārstāvis, eh, vadītājs. Paldies, paldies, ka uzaicinājāt mani uz tik svarīgu eh, tikšanos. Es runāju Eiler Ermes, kas ir ECA eh, e eksporta kredīta aģentūra, un savā īsajā prezentācijā es runāšu par dažiem svarīgākajiem aspektiem, ko jau īstenībā daļai pieminēja arī iepriekšēji runātāji. Es runāšu par caurskatāmību savienību, ekoloģiju un arī citiem aspektiem, protams, ja tam pie, paliks pietiekami daudz laika. Es sapratu, ka principā ECA struktūra un arī darbība eh, jums jau ir pazīstama, bet nu varbūt eh, dažos vārdos pastāstīšu sīkāk, ko mēs darām. Kā eh, Dēvids Kraidsdēls teica, Ir vairākas formas, ar kādām var atbalstīt šos eksporta kredītus. Jāsaka, ka Eiropas Savienībā ir tiešās aizdevuma schēmas, bet tās netiek tik bieži izmantotas. Komercbanka Eiropas Savienībā, piemēram, var eh, finansēt eh, eksporta uzņēmumu darījumus, lai varētu iepirkt, piemēram, eh, ierīces, iekārtas, pie, paņemot kredītu, nu, paņemot šo aizdevumu uz tādiem uh, vidē vai ilgtermiņu kredītu noteikumiem. Un tad, protams, šī uzņēmuma var uh, saņemt arī, uh, tad bankas var saņemt uh, atbalstu no ECA. Uh, Jāsaka, ka mūsu aģentūra nesniedz tādas tiešas subsīdijas, kā Deivids pareiz teica, viņiem ir jāsadz riski, tātad aizņēmumu ņēmējiem ir jāapdrošinās un sistēmai ir jābūt pašusturošai vismaz ilgtermiņā. ECA mēs nevaram salīdzināt ar starptautiskām finanšu institūcijām, jo mums ir atšķirīgas pilnvaras, mēs nesniedzam attīstības palīdzību un tā tālāk. Un mēs arī neinvestējam līdzekļus. Tās ir aktivitātes, kas balstās uz pieprasījumu principu un eksportētāji un bankas uh, kas ir atbildīgs par, savām, par saviem komercdarījumiem. Mēs atbalstām eksporta transakcijas, nevis ārvalstu projektus kā tādus. Tiek atbalstīti pakalpojumi un preces, kas, protams, arī dažreiz tiek veikti saskaņā ar ārvalstu projektiem. Es negribu Davidu Kraisdēlu tagad atkārtot, negribu atkārtot viņu teikto, bet Mēs esam ieviesuši labas pārvaldības standartus, cīnīšanās pret kukuļdošanu, ilgtspējīga aizdevuma riska pārvalda un tā tālāk. Un, ja runājam par sociālo un uh, vides standārtu ievērošanu eksporta kredītos, uh, tas patiešām ir ļoti svarīgi un ir mūsu vidū arī tehniskie eksperti, tā sauktie praktiķi, kas eh, tieks 3 eh, līdz 4 šais gadā, lai noturētu šos standartus pietiekam augstā līmenī. Ir šī 2012. gada versija, kas ir jāaktualizē un uh, Eh, kopīgā pieeja ir nepieciešama, lai mēs varētu labāk arī sadarboties ar SAO, ECA šiem eksporta kredītiem. Un eh, šāda kopīga metodika attiecas uz starptautiski atzītiem standartiem, piemēram, tādiem, kas ir spēkā Pasaules bankā, bet eh, tos izmanto arī citas finanšu institūcijas. Tātad tā ir tāda kā kritērija kopa. Ja mēs runājam par eh, vides un sociālā riska izvērtējumu, tas ir, eh, tā ir obligāta katra ECA sastāvdaļa un mums nevajadzētu aizmirst, ka ES un SAO. Es atrodoši uzņēmumi bieži vien darbojas ļoti konkurētspējīgā vidē, ir jākonkurē ar Ķīnu, kas nav SO dalība valsts un ir jāatminas, kāda, kāda ir šī lielā atšķirība starp mūsu visai augstajiem standartiem, kas ir jāievēro Eiropas Savienībā, un tām valstīm, kur standarti varbūt ir vaļīgāki. Tā tad mums ir e, jāparūpējas par tādu vidi, gaisotni, kas būtu labvēlīgi mūsu kompānijām, lai tās varētu arī labāk konkurēt globālajā tirgū. Vācijas valdība, piemēram, atbalsta starptautiskās darba grupas e, aktivitātes un notiek arī diskusijas par horizontāliem jautājumiem, e, vides un sociālajiem tai skaitā. Šajā attēlā jūs redzat vairākus svarīgus uh, aspektus, kas jāņem vērā, runājot arī par vides un sociālajiem aspektiem. Neiedziļināšos detaļās, bet eh, pieminēšu kādu svarīgu praktisku detaļu. ECA nevajadzētu domāt tikai par eksportu darījumiem, pārskaitījumiem kā tādiem, piemēram, par mašinērijas piegādāšanu, bet mums ir jābūt daudz plašākai pieejai. Ja pilnīgi jauns uzņēmums, eh, piemēram, ierīko uh, eh, hidroelektrostaciju vai ko tādu, ir jāņem vērā uh, eh, ECA loma, ir jāņem vērā ekspertu izteikumi un ir, uh, protams, jābūt arī ļoti rūpīgam visu sociālo un vidas aspektu izvērtējumam. Okay. Let me now come briefly to Tagad daži vārdi par caurskatāmību, Šķiet, ka Deivids par to jau izteicās. Jāsaka, ka caurskatāmība ir pieprasīta, ESO eh, ir informācija tiek piedāvāta ex ante, ar to var iepazīties, un ir arī tā sauktie A kategorijas projekti, E, kuri iespējami varētu gan vidi, gan sociālo vidi ietekmēt ļoti spēcīgi, tāpat arī cilvēktiesības tie varētu ietekmēt. Ja ir šie A kategorijas projekti, ECA ir uh, jāpiedāvā informācija un ir jāveic uh, pētījums par eh, vides un sociālo ietekmi 30 dienas pirms uh, saistību uzņemšanās. A, par A kategorijas projektiem ir nekvēties jāziņo SAO, ekspost, tad, kad uh, finansējums ir piešķirts. Uh, ir eh, jāgarantē caurskatāmība. To var darīt eh, gan domājot eh, projektu, gan politiskā līmenī, gan ESO līmenī, gan arī dalību valstu līmenī. I will now come to my last short slide. Tagad pēdējais attēls, lai jūs labāk varētu uh, saprast, ko dara LRH Hermes Vācijā, ievērot vidas un sociālos standartus. Ir uh, vairāki eksperti, kas darbojas tādā starpdisciplinārā jomā. Ilgtspēja uh, tiek ievērota kā tāds būtisks pamatprincips visā izvērtēšanas procesā, un par to tiek runāts arī ministri komitejā un ņemot vērā ESO kopējo pieeju, tiek izmantoti modrības principi un ir arī starptautisko komiteju noteiktie standarti, ir vēl papildus nosacījumi, kas ir jāievēro. Un ja mēs runājam par to, kas ir raksturīgs tieši Vācijai, valdē ir jābalso vienbalsīgi par transakcijām un ekonomiskās sadarbības un attīstības ministrija ļoti rūpīgi, modri seko tam, kā tiek ievērot sociālie un vides kritēriji. Tas būtu viss no manas puses. Paldies un, protams, ar prieku uzklausīšu deputātu jautājumus. Thanks a lot. And the last. Uh... Paldies. Tagad Paulo Krocotī, kas uh, vada tīrzniecības uh, ģenerāla direkciju, direkcijas nodaļu Eiropas komisijā un ir PTO koordinators. Paldies, paldies, ka parlaments uh, ļauj man izteikties par šo tik būtisko jautājumu. Jāsaka, ka tirzniecības politika ir ekskluzīvā ES kompetence, bet no otras puses mums nav tādu tirzniecības aģentūru. Līdz ar to mums ir pilnībā jāpaļaujas uz dalību valstu sirdsapziņu un pieredzi tad, kad notiek diskusijas par tirzniecības nolīgumiem. Mums ir, ir trīs ziņojumi, kas jāpiedāvā parlamenta. Uh, izskatīšanai katru gadu, tā tāda regula 1233 2011, un ņemot to vērā, komisija sniedz jums pārskatu. Un komisija piedāvā jums iesaistīties sarunās ar ziņojumu esam nedaudz iekavējušies, bet ir e, bijusi jauna evolūcija starptautiskajā darba grupā, uz ko atsaukšos vēlāk. Tā mēs arī gribējām pieminēt šajā ziņojumā. Ņemot vērā trīs aspektus, ko pieminēja e, pēdējais runātājs. Pirmām kārtām SAO. Eiropas Savienība ir. E, tās paspārnē, un mēs uzskatām, ka šī vienošanās ir ļoti veiksmīga, tādā veidā var uzlabot šo interakciju starp eksportu kredītu programmām un to saņēmējiem, un Brazīlija, piemēram, uh, izlēma izmantot šo instrumentu, bet uh, tā nekādā veidā uh, nav ESO dalību valsts. Eksporta kredīti ir tirzniecības instruments, bet tad, kad uh, tiek izvērtēti projekti, protams, ir jābūt ļoti modriem, to jau teica kolēģis no ECA. Un Ir jābūt eh, vides un sociālajam izmeklējumam, protams, jādomā arī par cilvēku, cilvēktiesību dimensiju un jāuzlabo šo metodoloģiju, lai to varētu uzlabot, piešķirot eksporta kredītus. Mēs uzskatām, ka tas varētu palīdzēt mūsu darbā un eksporta kredīta aģentūras sniedz savu izvērtējumu par projektiem, bet mums, protams, ir jādomā par uh, dažādiem uh, standartiem, kas ir jāievēro Eiropas Savienības līmenī. Bet, kā jau teica Junkera kredīts, uh, Junker kungs, mēs uh, esam sastapušies arī ar vairākiem jauniem eksporta kredītu piedāvājumiem ārpus SAO. Un bieži vien viņi nemaz nevēlas um, iesaistīties SAO. Jāsaka, ka Ķīna ir visspilgtākais piemērs, bet tas attiecas arī uz Dienvidāfriku, Krievijas federāciju, mm, uh, Brazīliju un Indiju. Un, uh, protams, uh, tas ir liels izaicinājums 21. gadsimta sākumā. Uh, Eiropas Savienība un ASV par to diskutē ar Dienvidāfriku, Brazīliju, Ķīnu, Indiju un tiek izveidot arī ekspertu grupa, kas tieši visu savu laiku veltē eksporta kredītu izskatīšanai un šis process sākās, ja nemaldos, 2011. gadā toreizējais Ķīnas prezidents veda sarunas ar prezidentu Obamu, te, sakot, ka tām vajadzētu noslēgties 2014. gadā. Sākuma posms šajās sarunās bija ļoti sarežģīts, tur bija runāts par konkrētiem rūpniecības sektoriem, tādiem kā kuģbūve un farmācija. Un pirms Brazīlijas Ķīna piekrita veikt sarunas par eksportu kredītu vienošanos, eh, kas būtu pilnībā horizontāla rakstura. Tagad mums būs jāīsteno eh, pārēja uz jaunu posmu un. un EKE, e e, jeb e, eksporta kredīta aģentūras pārstāvs, pieminēja arī klimata pārmaiņas, protams, tam ir arī politiska dimensija, tas tika pieminēts nu pat notikušajā G7 sēdē. Ja mēs runājam par uh, ogļu elektrostacijām, uh, COP21 laikā par to arī ir jāvienojas. Protams, tas ir milzīgs izaicinājums, tā ir pretrunīga lieta gan Eiropas Savienībā, gan arī ESO dalību valstīs. Tik izstrādāts jauns priekšlikums un mēs uzskatām, ka tas veidos pietiekami labu iespēju vienoties par uh, kompromisu. Uh, Un saskaņā ar 29. pāntu LESD eh, tiks darīts viss eh, iespējamais, lai varētu vienoties COP21 par konstruktīvu risinājumu. Visu beidzot par ziņojumiem, ar kuriem mēs drīz jūs iepazīstināsim. Ar nepacietību vēlamies uzklausīt jūsu ieteikumus, ierosinājumus. Protams, ir kas tāds, ko labāk varam paveikt Eiropas komisijā, un e, ir jāpiemina arī 2001. gada vienošanās. E, Eiropas komisija darīs savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, ņemot vērā politisko vienošanos, kas tika panākta, bet mēs eh, vienpusēji nevaram grozīt eh, šīs vienošanās parametrus. Bet jau minēju, ka mēs ar prieku uzklausīsim arī jūsu vadošos norādījumus gan par tehnisko eh, atbalstu gan arī par politiskiem parametriem. Mēs vēlamies uzlabot arī ESO, sadarbību ar ESO, jo tā ir vienīgā legālā institūcija, kas piešķir eh, eksportu kredītus un ir šī atbildības sadaļu un uh, ilgtermiņā, kā arī vidējā termiņā mēs vēlamies, lai starptautiskās darba grupas aktivitātes vien vainagoties ar panākumiem uh, un ir šo attīstīto ekonomiku klubs, kam varbūt eksporta kredīti nav tik ļoti nepieciešami, bet ir arī ārpus kluba atrodošies spēlētāji tādi kā Ķīna un attīstības banka, kas, nu, varbūt nepiemēro pie tieši tās pašas normas un šāds izaicinājums, nu, nav pieļaujams. Paldies, dāmas un kungi! Thanks a lot. First, the rapporteur. Lielas paldies! Sākumā došu vārdu ziņotājiem un pēc tam Fīsas kungam. Paldies! Pirmo reizi diskutējot Starptautiskās tirzniecības komitejā par šo tematu. Pēc būtības var teikt, ka mēs dzirdējām SAO pārstāvja mm, runu un arī Ermes pārstāvja runu un doma bija tā pati, ka mēs strādājamies savu ietvaros, mēs cenšamies virzīties uz priekšu, ir šī labā griba, mēs cenšamies izstrādāt kopīgas stratēģijas, bet mm, tam ir jābūt ESO līmenī. Un tas uh, gan iesaista Eiropas Savienību kā institūciju, bet eh, visu pirms runa ir par dalību valstu darbu. Un tad, kad mēs eh, runājām pirmo reizi par šo mm, failu, visai drīz Eiropas parlamentam tapa skaidrs, ka šis dosie, kas saistās ar Eiropas Savienības ārējo darbību, ka un te vajadzēja ņemt vērā līguma mērķus un Eh, tieši diskusiju gaitā un darba gaitā mēs esam pārgājuši no mm, tādas piekrišanas eh, loģikas uz tādu loģiku, kurā Eiropas Savienības institūcijām vajadzēja iegūt kontroli un pārskatu par to, kas tad tieši notiek dalību valstīs. Uh, Un ar eh, tādu vienošanos, kas arī beigu beigās tika noslēgta, saskaņā ar kuru dālību valstīm ir jānodrošina atbilstība līguma mērķiem, un otrkārt Eiropas komisijai ir eh, jāspēlē aktīva loma, veidojot metodoloģiju un arī izdarot spiedienu uz dalību valstīm, un ir jāatskaitās Eiropas parlamentam un divu, trīs gadu laikā mums ir eh, jānonāk pie tādas sistēmas, kas nodrošinātu eh, cauradzamību un eh, nodrošināt arī metodoloģiju pastāvēšanu, jo mērķis nav tikai tā kā Ermes pārstāvis norādīja, ka nevajag satraukties, ka tiek ņemta vērā vides dimensija, bet ka mm, patiešām tiek ņemti šie vides riski un ka tas parādās arī izmaksās. Uh, Un arī tiek parādīts, kā tieši šī dimensija tiek iekļauta projektos. Es saprotu, ka ir starptautiskas pārunas, bet tieši jautājums par to, kā es iekļauju vides cenu atbalstot eksporta operācijas. Un jāatzīst, ka mēs no savas puses esam pārsteigti, ka pēc 3-4 gadiem eksporta aģ kredīta aģentūras uh, ziņojumi un arī Eiropas komisijas ziņojumi ir tik vāji. Mēs praktiski neesam pavirzījušies uz priekšu metodoloģijas jomām. Pastāvīgi notiek atsaucas uz SAO darbu, norādot to, ka vēl ir jāturpina darbs Eiropas Savienības līmenī, un tad vēl mēs eh, joprojām dzirdam ECA e teikto, ka uh, tas, šis darbiņš nav jāveic Eiropas Savienības institūcijām. Uh, Tātad tipiski Hermes ir viens no, viena no šīm aģentūrām, mm, kur arī finansē ogļu e, projektus, bet vai tas atbilst Eiropas Savienības e, mērķiem? Es teiktu, ka nē. Mm, pēc būtības Eiropas komisija mums saka, ka mēs darām, ko varam un centīsimies paveikt vēl vairāk, bet e, cik tālu tas ir iespējams. Es domāju, ka Eiropas parlamentam, un tas ir arī tāpēc, ka tas bija sākotnējā kompromisā, uh, ka tad Eiropas parlamentam vajadzētu e, paraudzīties, vai e, mums ir jāļauj e, šos delģētos aktus izmantot Eiropas komisijai, lai veiktu transponēšanu. Paldies, Īsasakungs. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos runāt par Ķīnu. Tās vārds tika bieži pieminēts un Es vēlētos atgādināt, ka es biju Eiropas parlamentas vēlēšanu komisijas priekšstādātais Nigērijā, un uh, tur bija arī uh, tilts uzcelts un uh, ķīmijas rūpnīca, un tas tika izdarīts ar Ķīnas uzņēmuma starpniecību, un es arī runāju ar ministriem, ar Nigērijas eh, vīdes ministrijas pārstāvjiem un mm, tieši jautāju, kā tas nāks, ka no Ķīnas nāk šie līdzekļi, ka netiek izmantotas vietējās iespējas, vietējās strādnieki, ka tiek izveidotas nometnes un tam līdzīgi, ka netiek izmantotas aktīvais Nigērijas darba spēks šo projektu izstrādē. Un atbilde bija tāda, ka jūs Eiropas Savienība mums uh, Uh, piemērojat un uzspiežat ļoti stingrus uh, nosacījumus, un tas ir pārāk sarežģīti. Savukārt Ķīna neko tādu nedara, un tāpēc mūsu uzņēmumiem, mūsu darbiniekiem jāsaskars ar negodīgu konkurenci, un ir jāpieņem tāpēc uh, radikāls, efektīvas metodes, jo īpaši tāpēc, ka mēs ļoti aktīvi strādājam, bet negūstam šo mm, guvumu atpakaļ. Un uh, šie nosacījumi ir pietiekami saprātīgi. Tieši Ķīnas piedāvājums nav tik racionāls un vēlētos noskaidrot, kādas ir konkrētās darbības, kādas mēs varētu īstenot, lai risinātu šo problēmu. Um, my, my Nākamā runātāja, mans jautājums varētu saistīties ar nezināšanu, un es atvainojos, ja tas tā ir, bet daudz akcentu tika likts uz vides aizsardzības dimensiju. Es piekritīšu, ka tā ir ļoti svarīga, tīpaši, ja paraugāmies uz saistītajiem sektoriem, bet uh, sociālā dimensija mm, šķiet saistās ar cilvēktiesību akcentu. Uh, Nu, man īsti nav skaidrs, vai cilvēktiesības ietver arī eh, darba tiesības un jautājumus eh, par eh, sociālo normu ievērošanu praksē. Tāpēc būtu liederīgi, ja paneļa dalībnieki varētu sniegt kādu skaidrīgu, skaidrāku mm, ainu saistībā ar uzticamības pārbaudi sociālajā jomā. Uh, Liels paldies! Eh, Turpin priekšsēdētājs. Vairāk jautājumu nav, tāpēc došu vārdu ekspertiem īsām atbildēm. Jā, paldies. Kopīgās pieejas eh, satvāra vienošanā kurā ir SAO kredītgrupa piekrita piemērot starptautiskos standārts, un šie standārti atkarībā no tiem, kas tieši tiek piemērot, jāteic, ka tur ir liela konsekvence, un šī konsekvence pieaug. Un tieši runāt par šiem performances standartiem ir vesels virkne bloks, kas ietver darbinieku, jeb darba tiesības, un tieši tas pats ir, tad, ja projekti ir apsvērts, Savienības darba šajos projektos. Taču, mm, taču šie standarti piemērojas. Tā tad ir vesela virkne dažādu piemērojamo standartu. Tajā pašā laikā, beigu beigās, ja uzņemošā valsts prasa piemērot noteiktus standartus, Klasiskais piemērs ir tāds, ja jūs pārdodat desmit um, kravas mašīnas 10 miljārdu um, projektā, tad uh, jums nav tik uh, liels vārds, bet uh, ja jūs uh, piešķirat lielāku ieguldījumu, tad jums ir lielāka teikšana un vairums starptautisko standārtu tiek piemēroti no mm, šo dalību valstu puses ar zināmām uh, variācijām, bet vairums no tiem ietver darba un cilvēku tiesību uh, normas, bet uh, nianses gan var atšķirties no projekta projektā. Varbūt jūs varētu arī atbildēt uz Fīsas kunga jautājumu par konkurenci starp Eiropas un Ķīnas investīcijām dažādu standartu un īstenojumu normu dēļ. Atbilde vienmēr ir grūti runāt par to, ko tieši Ķīna dara vai nedara, jo būtiski trūkst pāredzamības un uh, Un tā jau ir šis mūsu ESAU pamatelements pāredzamība. Un uh, ne tikai šis atbalsts, kas tiek sniegts, bet arī politikas un programmas, kas stāv aiz šī atbalsta. Un ASV ir centusies iesaistīt Ķīnu starptautiskajā darba grupā, kas darbojas jau trīs gadus, un šeit ir šie pūliņi uh, iesaistīt Ķīnu, un ir būtiska iesaiste, mm, apņemšanās uh, no. Uh, Mm, Ķīnas un gan no ESAU, gan no NESAU puses 18 delegācijas ir uzaicināts piedalīties šajā starptautiskajā grupā. Process notiek lēni, jo, protams, šajā procesā ESAU ir izstrādājuši ļoti labu sistēmu, ne tikai finansēšanas jomā, bet arī labas pārvaldības jomā. Uh, Mm, bet tas ir tas, par ko nenotiek diskusija tieši šajā grupā. Tātad, raugoties tālāk, ir par šo iesaisti jāteic, ka laiks rādīs, bet Ķīna arī skatās, kas notiek, tā iesaistās, bet tas ir metodoloģisks un lēns process. Es domāju, ka ilgtermiņā visu mērķis ir nodrošināt vienādus spējas, spēles noteikumus, uh, kā valdības iesaistās tādā konkurencē, kas to nekropļo. Un tas ir tas, uz ko ceram, un ceram, ka būs šī cauradzamība, bet laiks visu rādīs. Liels paldies tagad Trikariko kungam vārds. Pavisam īsi. Par sociālajiem jautājumiem es domāju, ka tie daļai tiek ņemti vērā jo te ir šī jautājuma par vīdes aspektu un dimensiju, arī cilvēktiesībām, par kurām vēl joprojām notiek pārunas, un tas ir būtisks ierobežojums par darba tiesībām. Jāteic, ka te tiešām ir ļoti jāskatās, ir lielas, ir dažādas atšķirības, un Reizēm ir šie standarti piemēroti, reizēm nē, pat kur SAO ir atbalsts, un te tiešām mm, pat detaļās nav jāskatās, lai pateiktu, ka tā ir problēma, jo īpaši saistībā ar šīm piegādes ķēdēm par Ķīnu kā tādu es minēšu ogļu piemēru. Ķīnas valdība ļoti atbalsta ogas, tāpat arī Japāna un Koreja. Uh, Un visas trīs valstis atbalsta gan efektīvu, gan neefektīvu mm, tehnoloģiju un uzskata, ka reizēm nevajadzētu būt publiskam atbalstam ogliem. Nu, aina var ļoti dažāda, bet mm, Ķīna, mūsuprāt, ir inter, interesēta iesaistīties daudzpusējā arēnā un kā tad nu, valdības varēs eh, dot šo labo praksi, un tāpēc mēs eh, ļoti spēcīgi kritizējam Vācijas un Eiropas komisijas uh, Mm, šo pozīciju, un nesen arī François Hollande runāja, ka vajadzētu nu, pakāpeniski atteikties phase out šāda veida atbalstam, un principā e, jāteic, ka mums tiešām vajadzētu raugi, raudzīties, e, ko tieši savu finansē, tieši konkrēti, un tiešām vajadzētu sasniegt um, progresu praksē. Lielas paldies, Junker kungs! Vielen Dank. Ähm, ich würde noch ergänzen zu David. Paldies, es papildināšu Dēvidu Kraidstēlu. Ja mēs runājam par šiem piemērojumiem standartiem, šie veiktspējas eh, standarti un citi, kas tiek izmantot arī starptautiskā kontekstā, tur ir daudzi cilvēku tiesība aspekti, kas varbūt pat nav tā tieši nosaukti. Zwischen, uh, den UN guiding principles Un ir arī noteiktas, noteikti pētījumi veikti, lai redzētu, kas ir teikts ANO konvencijās un kāda cilvēktiesība instrumenti un klauzulas ir iekļautas tirzniecības nolīgumos. Un, protams, mums ir jāievēro cilvēku tiesības, tas ir pamats mūsu lielajiem projektiem. Un es domāju, ka daudzi no šiem aspektiem tiek ņemti vērā, bet, protams, nevienmēr tas viss tiek eh, ievērots par 100%, un EKA ir jāpaskatās, kādi ir šie deficīti, kādi ir trūkumi, un bieži vien mm, mēs arī dodamies eh, uz attiecīgo valsti, lai redzētu, vai viss tiek ievērots. Paldies! Dankeschön und, äh, Paldies! Jūtas kungs. Thank you, Chair. I... Paldies, priekšsādātāji. Es eh, domāju, ka iepriekšējie runātāji jau ir gan daudz pateikuši par sociālajiem jautājumiem, bet es gribētu tikai koncentrēties uz jautājumu par Ķīnu un par to, vai mums nepieciešams sniegt piemēru, jo ogu jautājums ir būtisks jautājums. Eksporta kredīti ir valsts nauda, kas eh, palīdz mūsu uzņēmumiem eksportēt eh, uz eh, tādām vietām, kurās tas nav tik vienkārši kā attīstītajās valstīs. Izaicinājums ir divējāds. No nu, vienas puses ir jānodrošina tas, lai valsts nauda tiek uh, iztērēta tā, ka, kā, lai tas atbilstu mūsu principiem un vērtībām, un no otras puses ir jāatbalsta eksports. Un to paveiktu nav viegli. Komisijas pienākums uh, ir uh, to mēģināt panākt, piemēram, šajās sarunās par uh, ogļu jautājumu. Runājot par tā ļoti ambiciozu darba kārtību um, attiecībā uz uh, ogļu ieguves vietām un uh, iesaistīt tas eh, ir vairākas valstis, piemēram, Vietnama, Indonēzija un citas eh, šī reģiona valstis. Mums ir eh, jānodrošina vislabākais tehnoloģiskais atbalsts, kādu vien varam sniegt, tajā pašā laikā atbilstot, lai tas, jā, panākot to, lai tas atbilstu vērtībām. Tas ir ļoti grūti. Jau, uz jautājumu par to, vai mums būtu jārada, jārāda piemērs, es īsti nevarēšu atbildēt, bet es tikai varu pateikt, ka pasaulē viss nav tikai melns vai balts, ir jāskatās katrs gadījums atsevišķi un ir ļoti svarīgi paturēt to prātā. Tādēļ mēs eh, jums par to stāstām un gaidīsim arī turpmākas atsauksmes. Nav tā, ka mēs eh, darām, ko varam ar to, kas mums ir, bet, eh, nu jā, mēs, protams, izmantojam institucionālo mandātu ar tiem ierobežojumiem, kas eh, mums ir. Ja ne, visur ir pieejami dati, tad mēs nevaram tos izgudrot. Ekspert. Paldies ekspertiem. Paldies kolēģiem. Protams, visu šo vērtīgo informāciju mēs labi saglabāsim savā atmiņā, pēc tam arī, kad runāsim par deleģētajiem tiesību aktiem, tādā veidā parūpējoties par nepieciešamo saskaņotību Eiropas Savienībā lai eksporta politika patiešām būtu ambicioza un atbilst visiem standartiem. Paldies, tagad esam noslēguši šo darba kārtības punktu, un tagad sekos sēdes daļa aiz slēgtām durvīm. Tā turpināsies 16.30 koordinatoru sēdi. Thank you.